Ora l'ordine del... Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pie kopīgiem debatēm pār Indonēziju. Pār ieteikumu, ko ir sagatavojis Janniks Žado attiecībā uz Eiropas Savienības un Indonēzijas Republikas brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu par mežu tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koku izstrādājumu tirzniecību uz Eiropas Savienību un komisijas paziņojums par Eiropas Savienības un Indonēzijas Republikas brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koku izstrādājumu tirzniecību uz Eiropas Savienību. Četras minūtes tagad tiek atvēlētas eh, Žadokungam. Paldies, priekšsēdētāji! Esiet eh, sveicināti, dārgie kolēģi, komisāri. Paldies, ka esat šajā vakara stundā kopā ar mums, lai diskutētu šo tik svarīgo tēmatu. Jau paudu savu gandarījumu, kad eh, sagatavošanas procesā bija vienbalsīgs balsojums Startautiskās tirzniecības komitejā. Gribu pateikties ēnu referentiem Kostingerei un Bergerei, Martinam, Zahadinam Mer un Merfijam par viņu sadarbību un gribu atgādināt, ka bija vienbalsīgs balsojums par rezolūciju, un mēs atzinām, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs temats un skaidrs vēstījums komisijai un padomēji par to, cik nopietnas ir mūsu darbs un tās apņemšanās, kādas mums ir, lai pārbaudītu koksnes koka izstrādājumu likumību un to nozīmi, ko mēs piešķiram šajā nolīgumā ar Indonēziju un vēl arī ar atsevišķiem Āfrikas valstīm. Tāpat arī man tā bija iespēja pateikties Indonēzijas eh, lemēģiestādēm, vēstniecībai, visiem dalībniekiem, kas mums deva iespēju šo darbu paveikt. Kā jau es sacīju, mēs uzskatām, ka šis temats ir nopietnas un mēs gribējām satikties ar maksimāli daudz iesaistīto personu gan no Indonēzijas, gan no Eiropas puses, lai sagatavotu vislabākos ieteikumus un lai panāktu, ka šis nolīgums būtu vislabākais un tas garantētu to, ka koks, ne koks izstrādājumi, kas tiek importēti Eiropas Savienībā, atbilst ilglaicīgum kritērijiem. Šis eh, brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums ar Indonēziju ir it īpaši svarīgs, tāpēc, ka Indonēzijas mežī ir gan milzīgi, viena no lielākajām pasaulē, un arī tāpēc, ka šis ir nozīmīgs klimatisks izaicinājums, tāpat arī bioloģiskās daudzveidības un iedzīvotāju izaicinājums, kuri vai nu dzīvo no meža vai dzīvo mežā. Turklāt mēs apzināmies to, cik svarīgi ir koku tiešniecība Indonēzijā, tā izskaitā eh, Āzijas virzienā, Un ir būtiski tas, lai flekt licences, kuras tiek izsniegtas, varētu nodrošināt labus kritērijus pilnīgi visiem Indonēzijas eksportiem attiecībā uz koka rūpniecību. Pilnīgi skaidrs, ka tāds kad, ja parlaments būs pieņēmis šo dokumentu komisijai savukārt, būs jālēmj balstoties uz izvērtējumiem, vai ko, kā izcelsmes pārbaudas sistēma ir pareiza un atbilst Eiropas parlamenta kritērijiem. Un neraugoties pūliņiem, ko ir pielikusi Indonēzijas valdība, vēl aizvien ir trūkumi, kurus mēs gribējām norādīt. Tādi trūkumi, kas attiecas uz zināmu verifikāciju skaitu kokam koku izstrādājumiem, kas nāk no meža pārveides. Vai tas būtu paredzēts palmeļas vai audzēšanas vai lauksaimniecības eh, mērķiem? Un Tāpat mēs zinām, ka izcelsmes legalitātes process nenošķir certificētos un nesertificētos koksnes izstrādājums ražošanas eh, ciklā. Mēs redzam uh, Indonēzijas pusi visus spēlētājus, gan lēmēja iestādes, gan pilsonisko sabiedrību pielikt pūliņus, lai sakārtot lietas, bet arī Eiropas parlamentam ir skaidri aizsakās šajā ziņā, lai komisija to sadzirdētu, un Eiropas parlamenta vērts šajā ziņā ir panākt to, lai brīvprātīgās izcelsmes nolīgums un licences, kas tiek piešķirtas, uh, atbilstu klimata aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķiem, nodrošinot Indonēzijas eh, ilglaicīgu attīstību. Paldies! Grazie, la parola al komisārio. Paldies, tagad došu vārdu komisāra Patočnikam. Priekšstātājas kundze, godatie deputāti. Labvakar visiem! Uh, man ir prieks atrasties šeit un piedalīties uh, šajā svarīgajā diskusijā. Uh, mēs 2006. gadā esam uzsākuši šīs sarunas ar Indonēziju par brīvprātīgo nolīgumu par meža tiesību aktiem. Komisārs Dimas, mans priekštecis, to savulaik uzsāka. Un es gribētu pateikties referentam Žadokungam, kā arī ēnu referentiem par paveikto darbu. Es ļoti augstu to vērtēju. Sarunās vienmēr gala rezultāts ir kompromiss starp abu pušu interesēm. Tas ir arī kompromiss starp cerībām un reālo situāciju. Ehm, mums šķiet, ka sasniegtais rezultāts ir labs. Un tāpēc um, man bija tas gods, un es tiešām ļoti augstu vērtēju šo godu, pārstāvēt Eiropas komisiju, parakstīt uh, eh, 30. septembrī pagājušo gadu šo nolīgumu ar Indonēziju. Jauki, ka komiteja nobalsoja vienbalsīgi par rezolūcijas projektu. Līdz ar to parlaments pauž savu piekrišanu nolīgumam. Un es gaidīšu nepacietīgi arī rītdienas balsojumu. Tagad par pašu rezolūcijas projektu. Es gribētu uzsvērt pilsoniskās sabiedrības lomu eh, verifikācijas sistēmas um, īstenošanā. Tas ir pieminēts 13., 14., 18. un 17. punktos rezolūcijā. Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ir izšķiroša, lai sistēma būtu uh, Eh, efektīva. Bet, lai to panāktu, nepieciešams nodrošināt piekļuvi informācijai un piekļuvi arī eh, mežiem. Tāpat jāaizsargā tos, kas veiks uzraudzību. Mēs atbalstām arī eh, parlamenta ierosinājumus šajā sakarā. Nepieciešams arī noskaidrot, kas ir um, tradicionālā mežsaimniecība, eh, tradicionālās cirsmes. Un mēs eh, saprotam, ka nebūs viegli atrisināt visas problēmas. Tas noteikti dažos gadījumos prasīs vairākus gadus. 21. punktā ir piedāvāti risinājumi, kā izmantot flekt licences. 19. punktā eh, tiek ierosināts, eh, ka komisija tiešā veidā iejauktos eh, eh, valsts darīšanās, bet valsts suverenitāti mēs nevaram pārkāpt. Es vēlreiz gribu pateikties parlamentam par šo rezolūcijas projektu un ar nepacietību gaidu komentārus diskusijā, kas tagad sāksies. Paldies arī par to, ka jūs tik nopietni uh, Uh, strādājāt pie šī dosie. Liels paldies, komisāra kungs. Tagad Arsenis kungs, divas minūtes. Priekšsādātāji, komisāra kungs, godatie kolēģi, man ir liels prieks, ka mēs diskutējām par šo nolīgumu. Nolīgumu ar ļoti svarīgu partneru valsti, Indonēziju. Indonēzijai ir uh, vislielākie uh, Uh, džungļi, lietus meži visā uh, pasaulē. Un uh, uh, mēs uh, redzam, cik smagas sekas var būt šo dabas resursu mazināšanai. Ziņojumā ir iekļauts aicinājums komisijai uh, cieši uzraudzīt uh, Indonēzijas uh, uh koksnes ieguves un koka izstrādājumu uh, sistēmu, un uh, komisija vajadzētu darīt visu, lai uh, flekt nolīgums darbotos pienācīgi. Šis nolīgums ir Eiropas instruments. Un līdzīgi citiem tirzniecības nolīgumiem, kas ir noslēgti, flekt nolīgums ir savā ziņā divpusējais nolīgums. Tas ievēro katras puses suverēnās tiesības. Un tas ir labs paraugs arī citiem tirzniecības nolīgumiem. Tomēr tagad uz tādas negatīvākas nots es gribētu um, norādīt uz uh, Uh, zaļo grāmatu par mežu aizsardzību. Uh, es biju referenšēja jautājumā. Un, piemēram, savā zaļajā grāmatā komisija neņem vērā parlamenta ierosinājumus. Neviens no mūsu ierosinājumiem attiecībā uz juridiskajiem instrumentiem netika iekļauts, un varbūt komisāri varētu to komentēt. Paldies! Tagad politisko grupu pārstāvji. Kestingeras kundze, trīs minūtes. Cienījamie kolēģi, augstu godāties komisārkungs, mēs šodien debatējam par būtisku nolīkumu, kas ir eh, svarīga daļa Eiropas stratēģijai, ilgspējīgai apsaimniekošanai, meža sektoram brīvprātīgie partnerības noliekumi Eiropas Savienībā trešajām valstīm tirniecībā ar kokmateriālu ir eh, vairāk kārtē nozīmīgi. Pirmkārt, eh, legāla meža izciršana un apstrāde tiek nodrošināta trešajās valstīs, ar kurām šādi noliekumi noslēgti. Otrakārt, eh, šādā veidā tiek nodrošināta ilgspējīga apiešanās izmantošana mežam un treškārt ar flekt nolīgumu tiek radīta efektīvāka konkurence koku eksportam Eiropas Savienībā. Kopš 2013. gada ir spēkā attiecīgā regula. Tas nav tāds eh, tikai izolēts eh, noliekums, bet tā ir eh, Eiropas Savienības cīnas, cīņas daļa, kā cīnīties pret nelegālu meža izciršanu. Visā pasaulē katras divas sekundes tiek uh, izcirts nelegāli mešs eh, tik liels kā futbola laukums. Dati par šo nelegālu izciršanu ir ļoti grūti dabūjami. Nelegāli tiek eh, vērtēts, ka 1,2 miljārdu eiro tiek pārdod uz Eiropas Savienību kokmateriālu, kas ir nelegāli izcirsti. Un uh, apmēram 10-15 miljārdu eiro aiziet uh, zudumā ieņēmumi, kas varētu tikt izmantot ilgspējīgai apsaimniekošanai. Šīs problēmas ar nolīgumu, kā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republiku, ar šo nolīgumu šīs problēmas ir, um, tiek risinātas. Indonēzija ir parādījusi, ka tā vēlas strādāt legāli ar certificētiem kokmateriāliem. Ja mēs paraugāmies, cik sarežģīta ir šī sākotnē situācija Indonēzijā, tad uh, mēs varam ļoti skaidri saskatīt, kādas sekas jau, kādi labi rezultāti ir sasniegti. Un, eh, protams, ka šeit nedrīkstāt mērīt ar debētām mēroklām. Daudz, kas jau ir izlabots, be, uzlabots, bet daudz, kas vēl ir jāuzlabo. Indonēzijas darbs eh, ilgspējīgā attīstībā ir augsti jāvērtē. Daudz, kas ir darīts, lai uzlabotu infrastruktūru mežsaimniecībā un lai nodrošinātu kontroli un administratīvo procesu un to samazināt. Es domāju, ka ar Eiros parlamenta darbu šeit ir novērsta šaubas, un mēs eh, esam panākuši to, ka ir uzlabota efektivitāte. Interešu grupās un eh, iestājas puses ir ņemts vērā tekstā uh, un arī pilsoniskā sabiedrības līdzdalība nodrošināta. Un esam šeit arī runājuši par to, kādas ietekmes vietējos iedzīvotājus, neaizmirstot, ka šis brīvprātīgais um, partnerības noliekums ar Indonēziju noteikti no Eiropas parlamenta puses tieks atbalstīts. Sirsnīgs paldies visiem, kas strādāja. Paldies. Grazie per il gruppo SD, onore. Paldies, uh, sociāldemokrātu grupas vārdā Mārtiņkungs. Paldies, priekšstādātāji. Es pievienošos citiem kolēģiem un arī pateikšos Jaunīkam Žado par lielisko darbu. Ne tikai pie šī dosjē, bet arī pie uh, Liberijas, Centrālā Afrikas Republikas un Kamerūnas nolīgumiem. Nelegālā mežu izcēšana visur pasaulē ir uh, smaga problēma. Bet, ja mēs vēlamies Uh, aizsargāt mežus un cīnīties pret korupciju, tad mums uh, jāsaprot, ka Eiropas Savienībai, kā lielajam tirgum, ir spēlējama svarīga loma. Mums ir jāpanāk, uh, lai mūsu tirzniecība ar kokmateriāliem būtu ētiska un likumīga. Patērētāji vēlas būt pārliecināti, ka viņi pērk koka materiālus, kas tiek legāli iegūti un uh, Uh, neapdraud uh, uh, tos cilvēkus, kas dzīvo un ir atkarīgi no tropiskajiem mežiem. Indonēzija, kā jau tika teikts, ir valsts, kur ir vislielākas tropisko mežu platības. Tas ir svarīgs partneris. Un, kā jau teica komisārs, Indonēzijas valdība daudz dara, lai cīnītos pret nelikumīgo izciešanu labi arī, kā ir paredzēts, uzraudzīt koksnes importu Indonēzijā, lai nenotiktu koksnes atmazgāšana valstī. Bet es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk. Ir uh, jau iniciatīvas, kas paredz uh, koksnes un koku produktu izsekošanu internetā, mēs varam turpināt darbu pie šīm interneta koka izstrādājuma kartēm. Un cik es saprotu, Indonēzijas eh, valdība eh, vēlas, lai arī kooperatīvi varētu izmantot licencēšanas sistēmu. Mēs gribētu aicināt gan komisiju, gan Indonēzijas valdību cieši sadarboties, lai šīs nolīgums būtu uh, veiksmīgs un efektīvs. Paldies! Paldies, tagad Bērderas kundze. Divas minūtes. Wholesale... Tie no mums, kas uztraucas par tropisko mežu izciršanu, eh, mums jāpateicas Indonēzijas valdībai par eh, centieniem aizsargāt mežus un cilvēkus, kas no tiem ir atkarīgi. Šīs brīvprātīgais partnerības nolīgums uh, palīdzēs uh, šādu darbību atbalstīt arī turpmāk. Uh, komisija cenšas uh, regulēt koksnes iegūšanu un koku materiālu ražošanu ilgspējīgā veidā. Tas viss ir ļoti labi, bet esam nobežījušies par Indonēzijas certifikācijas sistēmu kokmateriāliem un koksnei. Uh, Indonēzija iet pareizā virzienā, bet eh, šai sistēmai vajadzīga lielāka politiskā griba no valdības puses, lai tā varētu strādāt efektīvi, nepieciešams paredzēt uh, finanšu un cita veida sankcijas pārkāpējiem. Tikai tad varēs sistēmai uzticēties. Tāpat uh, mēs uh, Eh, zinām, ka tikai 10% no Indonēzijas eh, koksnes nonāk Eiropā. 90% tiek eksportēti uz valstīm, kur vīdes un ētiskie standarti ir zemāki. Ekonomika, protams, ir vērsta uz peļņu, un tas apdraud mežu nākotni. Tropisko mežu izcīšana un CO2 emisijas apdraud mūs visus. Un arī pieprasījums pēc koki strādājumiem uh, tikai palielina meža izciešanas tempus. Mums vajadzētu uh, darīt visu, lai šis nolīgums kļūtu par soli uz priekšu attiecībā uz koku materiālu uh, izsekojamību un legalizāciju, bet ne, nevajadzētu domāt, ka ar nolīgumu parakstīšanu viss jau ir izdarīts un panākts. E, Paldies, un tagad goja e grupas vārdā Pols Mērfijs. Roberts Grīnis reiz sacīja, ka dabā nav vārdu un eh, sodu ir sekas, un sekas šajā gadījumā ir eh, draudīgas bioloģiskai daudzveidībai, vietējiem iedzīvotājiem un visiem pāriem, kas dzīvos planētas. Eh, Meža izciršanā ir apjomīga un tā ir Indonēzijā sasniegusi satraucošu līmeni. Multinacionāli uzņēmumi tādi kā Unilever, Nestle, Kraft, L'Oreals un, un citi ir tikai daži no atbildīgajiem par šo mežu izciršanu. Es aicinu iz, uh, cīnīties pret šo nelegālo mežu izciršanu. Tāpat parlamentā vajadzētu identificēt trūkumu schēmā. Turklāt ir nepieciešams, eh, nepieciešams monitorings no pilsoniskās eh, sabiedrības puses. Es atbalstu referenta nostāju viscaur un noraidu jebkuru mēģinājumu to mīkstināt vai vai padarīt vieglāku. Paldies! Pāriem pie brīvā mikrofona procedūras eh, vārds deputātam Bīlēnam. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šī nolīguma parakstīšanu ar Indonēziju. Papildus tirzniecībai ir skaidrs, ka tiek eh, iecerēts uzlabot mežu pārvaldību globālā mērogā. Šī valsts ir uh, nozīmīga koksnes eksportētāja, tomēr tiek izcirsti tropu meži un ir nepieciešams, lai tā Indonēzijas koksne, kas tiek nosūtīta uz Eiropu, tiktu iegūta legāli, ir no, nepieciešams apkarot visa veida nelegālo izcīšanu un spekulāciju šajā valstī. Paldies! Paldies! Atkal dodam vārdu komisāram Potočnikam. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties parlamenta deputātiem par atbalstu un par to, ka komisijas uzmanība ir vērsta uz nolīgumu ieviešanu un situāciju Indonēzijā. Domāju, ka skaidri jāsaka, un arī jūs paši to skaidri sacījāt, ka Indonēzija ir ļoti svarīga valsts. Tāpēc mēs bijām gandarīti par iespēju panākt vienošanos ar Indonēziju. Mēs apzināmies, ka tur pastāv zināmas problēmas, kuras vēl aizvien nav novērstas, un mēs arī apzināmies, ka viņi mēģina šīs problēmas risināt. Tāpat arī es apzinos, ka e, nolīguma ieviešana ir ārkārtīgi būtiska bet jāpiebilst, ka Indonēzija pie, piemēro šādu pašu sistēmu eksportam uz citām valstīm, tā skaitā uz Ķīnu. Komisija ar prieku atskaitīsies Eiropas parlamentam par ieviešanas progresu par nolīgumu ar Indonēziju un arī par to, kā jūsu rezolūcijā piemērot, eh, pieminētie punkti tiek risināti. Tā kā jūs konkrēti uzdevāt jautājumus par meža stratēģiju, es tomēr gribētu tuvāk iepazīties ar jūsu pieminētajiem faktiem, jo man grūti ir komentēt bez pienācīgas uh, eh, informācijas mācīs, un es gribētu sniegt atbildes tad, kad es esmu labāk sagatavojies runājot par šo mežu stratēģiju. Bet šobrīd varu teikt, ka. Mēs visos gadījumos, kad diskutējam mežu jautājumus, mēs vienmēr atgādinām, ka šis ir subsidiartāts jautājums ar dalību valstīm un mums ir jāņem viņa nostājas vērā, taču, kā jau es sacīju, es iepazīšos sīkāk ar šo jautājumu un tad varēšu sniegt atbildi. Un tagad ar jūsu atļauju izdarot kopsavilkumu. Gribu teikt, ka parlamenta veistījums ir skaidrs, kopīgi ar e, Indonēzijas partneriem un Eiropas dalību valstīm, kas atbalsta šo iniciatīvu. Komisijai ir jāstrādā, lai efektīvi ieviestu uh, un turpinātu tālāk būvēt šī nolīguma attīstību, kas palīdzētu sasniegt mūsu mērķi noturīgu pārvaldību Indonēzijas tropu mežiem, kā arī labklājību tiem, kas no šiem mežiem ir atkarīgi. Paldies! Paldies! Un tagad eh, vārds uz divām minūtēm referentam Žadū. Paldies, kolēģi, paldies, komisāri! šīs rezolūcijas mērķis nebija iekļaut jaunus juridiskus nosacījumus partnerattiecību nolīgumam, kas ir noslēgts ir eh, noslēgts šis nolīgums, ir saistoši noteikumi, un parlaments nevēlējās pievienot jaunus nosacījumus, radot juridisku apjukumu. Nolīguma mērķis, kā jau sacīja vairāki kolēģi, ir pārliecināties par to, ka flekt licences, kuras tiek izsniegtas, garantē Eiropas patērētājiem, tāpat Eiropas eh, lēmējiestādēm to, ka koksne ir iegūta, izsekojamā, eh, noturīgā sistēmā, certificētā un eh, legālā veidā. Jo jūs sapratīsiet, ka tad, ja mēs kādā brīdī konstatējam, ka flekt licences, kas ir izsniegtas, neatbilst uh, sākotnējiem noteikumiem tāds pašu flekt varētu apstrīdēt. Un es gribu pateikties jums par jūsu apņēmību Eiropas parlamentam izteikties, atskaitīties par panākto, no nu, tā skaitā no Indonēzijas puses, šajā verificēšanas sistēmā, lai varētu nodrošināt to, kā gan mēs parlamentā, gan jūs komisijā, gan no Indonēzijas puses, mēs varētu nodrošināt eh, valsts attīstību, mežu aizsardzību, klimata aizsardzību un visu to, kas dzīvo no meža vai kas dzīvo šajos mežos visu aizsardzību un labklājību. Paldies, paldies! Ir saņemts rezolūcijas priekšlikums, turpina priekšsēdētāja. Kopīgās debates mēs beidzam un balsojums notiks rīt pulksten 12. Pēdējais eh, mūsu darba kārtības punkts ir motisks jautājums komisijai par Svalbārgas arhipelāgu un tā zvejas resursiem.